Dichiaro ripresa. Dāmas un kungi, atsāksim Eiropas parlamenta plenāru sēdi, ko pārtraucām 2. Uh, martā 2017. gadā. Gudētie kolēģi, pirms uzsākam sanāksmi, es vēlētos paust līdzjūtību ģimenēm un tuviniekiem